Sāksim mūsu sēdi. Lūdzu, visi apsēdieties savās vietās. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Uzsāksim sanāksmi, kas tika pārtraukta 2009. gada 17. decembrī. Un ar lielām bēdām man ir jūs jāinformē, ka mūsu misijas uh, direktora vietnieks, kas atrodas Haitī, joprojām tiek uzskatīts par bezvēsts pazidušu. Viņš joprojām tiek meklēts. Viņa uh, bija deputāta Eiropas parlamentā. Dotkniętym wielką tragedią szczęścia Haiti iedzīvotājus skāra eh, šī smagā dabas katastrofa un Eiropas Savienības dalību valstis apņēmās sniegt finanšu palīdzību 150 Eh, cilvēku liela vienība, kā palīdzības spēki arī tiks nosūtīti uz Haiti. Dalība valstis sniedza palīdzību un jāņem vērā, ka Haiti ir piedzīvojis lielāko traģēdiju. Un tā ir liela traģēdija ne tikai Haiti, bet arī visas cilvēces vēsturē. Tāpat uh, tiek lēsts, ka uh, zemestrīcē dzīvību zaudēja vairāk Eiropas Savienības pilsoņu un daudz joprojām ir uh, uzskatām par pazudušiem. Tādēļ tagad lūdzu ievērosim klusumu brīdi. Paldies!